l'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione. Tagad būs uh, komisijas paziņojumi par PVN, kas Eiropas Savienībā tiek piemēroti digitāliem pakalpojumiem, grāmatām un laikrakstiem, un viens pieturs mini aģentūru šajā jomā. Lūdzu, tagad uzstāsies Andrus Ansips, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Godātie Eiropas parlamenta deputāti, pirmām kārtām vēlē.